Señorías. Dāmas un kungi, mēs esam pieņēmuši darbu kārtību. Šīs sēdes protokols tiks iesniegt jūsu, iesniegt jūsu apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā, un tāpēc mēs pārtraucam mūsu sēdes, sēdes. Šobrīd sēde tiek pārtraukta.